skar mūs visus bez izņēmuma, ne tikai tās valsts, kur tā ir skārus vissmagākajā formā. Mums ir jākoordinē sava rīcība un kas visvairāk tagad ir nepieciešams. Tā ir kopienas solidaritāte. Paldies, tagad Madlēnē ar kungs. Paldies.